Bild mutiski - nepietiekams uzturs bērniem jaunatīstības valstīs. Dod vārdu Lindai Makāvenai, kas ir šo, šī jautājuma autore. Paldies, priekšsēdētāji! Tūkstošgadas eh, attīstības mērķos ir noteikts mērķis cīnīties pret radikālo nabadzību un badu, kas īpaši ietekmē bērnu mirstību. Uh, Protams, ir panākts progress, bet neraugoties uz to ļoti daudz bērni cieši no nepietiekama uztur vai mirst aiz bāda. Komisijai ir nepieciešams piešķirt prioritāti šiem jautājumam, tuvojoties 15. Eh, gada eh, plānu izpildē. Tas ir milzīgs izaicinājums. Vispasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka nepietiekams uzturs ir uh, galvenais iemesls bērnu mirstībai. Tas var uh, iet, nepietiekams uzturs ir ekonomiska problēma, kas ietekmē visu sabiedrības pot, potenciālu, un uh, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt universālu piekļuvi adekvātai pārtikai, un tas būtu viens no galvenajiem uh, mērķiem pēc 2025. gada. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Darba, ANO darba grupa ir izstrādājusi arī plāns, lai to panāktu. Un ir jāizkauž līdz 2025. gadam attiecībā uz bērnu uzturu vecumā līdz zem pieciem gadiem. Lai panāktu, ka līdz 25. gadam par 40% jeb 7 miljoniem samazinātu par to par 5 gadiem jaunāku bērnu skaitu, kur cieši no aizkavētas augšanas. Vairāk nekā 70, te ir runa vairāk par 7 miljoniem bērnu. Otradien mūsu parlaments ar lielu balsu vairākumu balsoja, lai atbalstītu šo mērķi, un tiek aicināts līdz 2005, 2025. gadam eh, kaut ko mainīt, ir jāīsteno ilgspējīga lauksaimniecība, ir eh, jāaizstāv sievietes zemnieces, jo tas viss ir saistīts ar bērnu uh, ar, ar cilvēku uzturēšanu. Es vēlos pajautāt komisijai, kāpēc mēs esam aicinājuši uztur, veikt šīs debates. Mēs neesam saņēmuši konkrētu rīcības plānu Eiropas komisijas. Gribētu jautāt, kā mēs, kā Eiropas Savienība, varam līdzēt, kā mēs varam ar starptautiskajiem partneriem sadarboties, lai vērst šo situāciju par labu. Vai komisija strādā pie rīcības plāna par uh, uzturu, un varbūt, ka komisija var mums palīdzēt, kas notiek un kad mēs varam sagaidīt eh, kaut kāds konkrēts rīcības. Un kā mēs kopā ar starptautiskajiem partneriem varam eh, pātrināt šos procesus, lai šos mērķus īstenotu. Uh, Nepilnvērtīgs uzturs bērniem ir nepieņemama situācija, un tāpat kā citās attīstības politikās, te ir nepieciešama gan politiskā griba, gan koordinācijas pasākuma. Šonedēļ mums ir uh, bijusi šis debates eh, atzīmējot 25. gada dienu kopš bērnu tiesību aizsardzības konvencijas pieņemšanas. Un mums ir jāraugās, lai nākamajos 10-15 gados mēs dotu svarīgu pienesumu, lai eh, nodrošinātu, ka katram bērnam ir nodrošināts pamattiesības, kas dod viņam iespēju pilnvērtīgi attīstīties un dzīvot normālu dzīvi. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas vārdā uzstāsies. Kristus Silenītis. Godātie deputāti, komisārs, komisāra Mimiča vārdā šodien esmu ieradies pie jums. Vispirms es gribētu pateikties Makēvenas kundzei par šo ļoti nodrīgo jautājumu, un tas atgādina mums, ka, lai gan nepilnvērtīgs uzturs ir ne tikai reāli humāni traģēdija, tas ir arī ekonomisks jautājums, kas traucē ilgspējīgai attīstībai. Gribētu norādīt, ka komisija ir apņēmības pilna uzlabot pašreizējo situāciju. Kopš jo pēdējos dažos gados Eiropas Savienība ir kļuvusi par ļoti būtisku spēlētāju cīņā par uzturu, un uh, uzturs uh, ir attīstības politikas centrā. 2013. gadā klajā nākušais komisijas paziņojums par uh, uztura situācijas uzlabošanu bērniem un jaunais politikas ietvers uh, sevi ietver stratēģiju par uzturu, kurā ir divi mērķi, proti samazināt pārtikas eh, noplicināšanu un tāpat arī uzman, pievērš uzmanību bērniem, kas ir jaunāki par pieciem gadiem. Komisija vēlas izstrādāt divus rīcības plānus. Viens ir saistīts ar nepilnvērtīgu uzturu, un otrs Otrā ir izklāstīt, kā komisija īstenos plānu piešķirt 3,5 miljonus eiro, lai uh, samazinātu to par pieciem gadiem jaunāku bērnu skaitu, kur cieši no aizkavētas augšanas par septiņiem miljoniem līdz 25. gadam. Ir, protams, jāizvērtē situācija, ir uh, jāievieš uh, sistēma, lai uzraudzītu šo lai uzraudzītu, kā tas tiek īstenots, un ļoti svarīgi ir arī īstenot horizontālo pīlāru mūsu uzturu plānā. Mēs pilnībā apzināmies, ka iejaukšanās, kas ir saistīta ar uzturu problēmu risināšanu, nebūs pietiekama, lai pilnībā novērstu sekas, kas ir nepilnvērtīgam uzturam. Uh, bet tādējādi. Un tādējādi arī neizdosies pilnībā novērst tos eh, iemeslus, tos cēloņus, kas noved pie nepilnvērtīgu uztura, bet eh, te tiek runāts par tādiem sektoriem kā lauksaimniecība, izglītība, ūdens apgāde, un tāpēc tas viss ir jāīsteno. Un viens no iemesliem, kāpēc komisija ir uh, intervencija, kas ir saistīta ar uzturu nodrošināšanu, atvēlēs 3,1 miljārdu eiro caur lauksaimniecības sektoru, bet, diemžēl, nav pagaidām redzami tādi taustāmi rezultāti šīs programmas īstenošanā, un tāpēc komisija gatavojas uzraudzīt uh, to rīcību efektivitāti, kas ir saistīta ar eh, cīņu pret nepilnvērtīgu uzturu. Un balstoties uz šiem rezultātiem, komisija var lemt vidusposmu pārskatu laikā 2017. gadā dažs eh, daļu no līdzekļiem pārdalīt citādi, lai uh, labāk panāktu mērķus, kas ir nosprausti līdz 2025. gadam. Ņemot vērā pašreizējās problēmas, komisija, protams, nevar strādāt viena pati, un tāpēc komisija gatavojas turpināt celt uh, informētības līmeni par uh, uzturu problēmām, lai uh, iekustinātu šo problēmu. Tagad 54 valstis jau ir eh, iesaistījušās programmā, kas eh, risina šos jautājumus. Tāpat komisijai ir strateģiskā partnerība ar eh, pārtiks un lauksaimniecības organizāciju un Pasaules veselības organizāciju, lai cīnītos pret nepilnvērtīgu uzturu un valstu līmenī. Komisija ir piemērojusi palīdzības efektivitātes eh, instrumentu ar programmu, kas ir paredzēta no 2014. līdz 2020. gadam. Un visbeidzot, komisija sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, apmainās ar informāciju un pieredzi, kā arī iznāčos jautājumus. Visbeidzot, es pilnībā apzinos, ka uh, nepilnvērtīgu uzturu efektīvai apkart, apkarošanai ir nepieciešama apvienot pūliņu visos līmeņos. Protams, ir jābūt arī lielai ieinteresētībai šo jautājumu risināšanā, un es ceru, ka Eiropa turpinās atbalstīt visu pūliņu šajā jomā. Paldies komisāru kungam! Un tagad politisko grupu vārdā Vispirms tautas partijas grupas vārdā Zaborskas kundzei divas minūtes lūdzu. Ďakujem pekne, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties uh, komitejas, uh, attīstības komitejas uh, priekšsēdētājai Lindai Makēvenai, kura ir uh, uzņēmusies referenta pienākumus, sagatavojot dokumentu, kas tika apstiprināts iepriekšējā sasaukumā. Es vēlos pateikties par sadarbību darbā pie grozījumiem. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas pārstāv visas politiskās grupas jau tika norādīts, ka mēs esam nobalsojuši par šo dokumentu, kurā ir runāts par eh, to, kā pēc 2015. gada tiks īstenoti tūkstošgadas attīstības mērķi. Nepietiekams uzturs ir sarežģīta problēma, kas rāda eh, slogu visai sabiedrībai. Tas ir tā, tādēļ, ka pārtiks trūkums Uh, noved arī pie cilvēku tiesību pārkāpumiem. Uh, tiek pārkāptas uh, tiesības uz cilvēku cienīgu dzīvi bērniem, kuri dzīvo badā. Katru minūti vairāki bērni mirst pārtika trūkuma dēļ. Tas ir ne tādēļ, ka, būt, ka šajās valstīs plosītos karš vai viņi būtu slīmi, bet Tieši tūkstošiem bērnu mirst badā. Vai arī pārtiks trūkuma dēļ bērni un jaunieši saslimst. Mēs šo statistikas datus jau esam iemācījušies no galvas, bet vēl svarīgāk ir sadarboties ar citām Eiropas Savienības institūcijām, ar starptautiskām organizācijām, kas nodarbojas ar pārtiks jautājumiem, uh, jāsadarbojas ar Pasaules pārtiks organizāciju. Es ceru, ka mums izdosies uzlabot šo sadarbību. Es uh, zinu, ko komisārs teica uzklausīšanā, ka mums jācīnās pret nabadzību un klimatu pārmaiņām. Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstājas Patricija Toija. Paldies, komisāra kungs. Uh, mēs uh, pirmo reizi tiekamies šajā plenārsēžu zālē un mēs apspriežam ļoti būtisku jautājumu situācija ir dramatiska un dažkārt mēs jūtamies bezspēcīgi, bet papētot situāciju sīkāk, mēs konstatējam, ka tomēr ir iespējams kaut ko darīt, ka mēs neesam bezspēcīgi, ka mūsu rīcībā ir instrumenti, mēs zinām, kādas ir uh, šīs situācijas um, sekas un kādi ir cēloņi. Tātad, kā kolēģi norādīja, šī situācija nav nenovēršama. Mums ir jāuzņem sava atbildība, un ja problēma var atrisināt, tad tā ir jārisina. Galvenais jautājums, vai mēs esam gatavi veikt atbilstošus pasākums un uzņemties atbildību. Pārtikas uh, trūkums bērniem uh, ir saistīts ar uh, tādu parādību, kā slēptais bats. Mēs saņemam uh, informāciju no nevalstiskām organizācijām, palīdzības sniedzējiem. Šī situācija ļoti negatīvi ietekmē bērnu attīstību un nākotni, un arī tātad šis uh, slēptais bats mums ir jāapkaro. Eh, šogad mēs apzīmējam 25. gadskārtu bērna tiesību deklarācijas. Vēlos pateikties eh, priekšsēdētājai un visiem ēnu referentiem. Eiropas parlaments, eh, ne tikai tā attīstības komiteja ir uzņēmušies sankt, saistības, un mums ir apņēmīgi jāstrādā, lai tās pildītu mums Mēs nevaram atzīmēt šo 25. gada dienu, ja mēs neuzņemamies konkrētas saistības. Mēs dzirdējām šos skaitļus, uh, bet mums ir jānodrošina, lai mūsu darbs būtu efektīvs, lai resursi, kas tiek piešķirti uh, attīstībai, tiktu izmantoti labākajā veidā. Tā tas nevienmēr ir. Mums ir jāizteno atbilstošu kontroli par uh, to, kas tiek darīts. Mums ir aktīvi jādarbojas. Mēs dzirdējām, uh, ko komisija ir paredzējusi veikt, un mums ir jāparedz konkrēta pasākumu programmu. Mums visiem ir jāstrādā kopīgiem spēkiem. Mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar komisiju šajos jautājumos. Um, Kevanas kundze jau mūs informēja, un jūs informējāt par to, kas ir izdarīts, bet, diemžēl, šīs traģiskās situācijas uh, rodās uh, uh, no jauna, to izraisa spekulācija ar pārtikas precēm, ir arī citi iemesli, un es aicinātu jūs iesaistīt šai darbā arī citus jūsu kolēģi, jo mums ir nepieciešama visaptveroša politika, kas skar daudzas politikas jomas. Varbūt mums ir jāmaina lauksaimniecības politika, tirzniecības politika, finanšu politika tas, ka var spekulēt ar pirmās nepieciešamības precēm un pārtiks Uh, produktiem ir vienkārši nepieņēmami parlamenta skatījumā. Un nobeigumā mēs esam saņēmuši datus par to, ka uh, sievietēm ir ļoti svarīga loma pro, šajā uh, procesā. Sievietes nodrošina 80% pārtiks ražošanu šajās valstīs, un te pašā laikā 60% sieviešu cieši no pārtiks trūkuma, un tādēļ ir jāstiprina arī sieviešu loma attīstības valstīs. Paldies! EKR grupas vārdā Jatskevičs kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs aizvakar pāvests šajā zālē paziņoja, ka ir nepieņēmami, ka miljoniem cilvēku mirst badā un tai pašā laikā vairākas tonnas pārtikas tiek izmestas uh, uh atkritumos katru dienu. Gadā tiek iz, iznīcināt 1,3 miljārdi tonu pārtikas Eiropas Savienībā. Uh, Uh, neko nebūs iespējams mainīt, ja mēs nemainīsim uh, likumdošanu un pārtikas ražotāju rīcību. Saskaņā ar Eiropas Savienības uh, tiesību aktiem joprojām ir izme, iespējams izmest tonām pārtikas, lai noturētu stabilas cenas. Šajā kontekstā uh, Uh, komisijas priekšlikums uh, risināt problēmu par uh, pārtikas trūkumu bērniem, nodrošinot līdztiestību starp vīriešiem un sievietēm, ir kā skumjš joks. Mums ir jāpasaka, kāda ir, patiesai, kāda ir patiesie iemesli. Iemesli ir neētiski tiesību akti, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, kas ļauj uh, nesodīt darboties pārtiks ražotājiem. Uh, Mums ir jāsāk rīkoties, jāsāk ar to, ka jāmaina tie tiesību akti, kas kavē mūsu centienus uzlabot situāciju. Komisāra kungs, lūdzu, paziņojiet, kādus konkrētus pasākumus esat iecerējuši veikt, lai mainītu tiesību aktus un uzlabotu pastāvošo situāciju. Paldies! Alde grupas vārdā Luis Mišels. Priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, pasaule piedzīvo tādu neuzkrītošu krīzi, kas atstāja graujošu ietekmi uz jaunatīstības valstīm. Šeit ir runa par humanitāru, sociālu, pol politisku rīcību. Mums ir jādomā par ētiku šajos jautājumos. Mēs esam dzirdējuši, ka 175 miljoni bērnu pasaulē cieš no pārtiks trūkuma. Mēs eh, zinām, ka šī krīze skār Zemsahāras Āfriku, Sahela reģionu praktiski regulāri. Un mums ir jādomā par to, kā vērsties pret, pret šīs uh, parādības uh, cēloņiem un ir jādomā par uh, šo reģionu spēju pašiem sev nodrošināt ar pārtiku. Uh, uzklausīšanas laikā, kad jūs apstiprinājušai amatām, izskanēja, ka jūs apzināties šo situāciju. Es gribu norādīt, ka ir nepieciešama uh, horizontāla pieeja, jādomā ne tikai par pārtikas uh, piegādēm, bet par uh, reģionu spēju sevi nodrošināt ar pārtiku un par uh, zemes apstrādi. Uh, Āfrikā, uh, kur tiek uh, sagrābtas zemes platības, Tāpat ir jānodom, jādomā par tehnoloģijas nodošanu attiecīgajiem reģioniem, lai paaugstinātu ražu līmeni. Es tāpat piekrītu, ka ir absolūti nepieņemama, uh, ka ir iespējamas finanšu spekulācijas ar pārtiks produktiem. Es tāpat piekrītu tam, ka sievietēm ir tīpaši Āfrikā ir ļoti svarīga ietekme uh, gan politiskā, gan ekonomiskā jomā. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams visaptverošs plāns, kas skar visu šo problemātiku. Paldies! ir eh, Rodrigesas kundze. Uz pusotru minūtu lūdzu. A, ah, obrigāda, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka eh, bats nogalina ļoti daudz cilvēkus, eh, daudzi bērni cieši no nepilnvērtīga uztura, bet arī Dienvidē Eiropā ir tādi bērni, nevien Āfrikā. Galīcijā vairāk kā 20% no iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Spānijā e, ir par 60% vairāk cilvēku, kas e, riskē nokļūt zem nabadzības sliekšņa sadlīdzinājumā ar 2007. gadu. Un tas ir saistīts ar Eiropas Savienības politiku, kas atbalsta multinacionāls uzņēmums. Viņiem ir nepieciešami nabadzīgi cilvēki. Uh, un cilvēkiem tiek atņemta lauksaimniecībā apstrādājumā zeme, un tad ir vēl visādi brīvās tirzniecības nolīgumi, kas situāciju padara vēl ļaunāki. Mums ir jāpieliek punkts šāda veida politikai, jo citādāk mēs šo problēmu nekad neatrisināsim. Uh, Trojkas politika ir novedusi pie bada un nepilnvērtīga uztura. Komisāra kungs, jums ir jāpieliek punkts neoliberālajai politikai Eiropas Savienībā. Ir jāievieš efektīvu pasākumi. Multinacionālo uzņēmumu laupīšana arī ir beidzot uh, jāierobežo, jāiz. Nīdē. Jāpadomā par draudzīgāku lauksaimniecības politiku, tāpat par pārtiks produktu politiku, lai visi cilvēki varētu normāli paēst. Ir jābūt pasākumiem. Nu, ja tādi netiks ieviest, tad mēs te velti dzēsējam muti un nākamnedēļ mēs atkal saskaitīsim jauno nepilnvērtīgi baroto cilvēku skaitu un nomirušo bērnu skaitu. Paldies! Un tagad eh, Marija Hoibuha lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs balsojam par ļoti svarīgu ziņojumu. Ir patiešām apkaunojuši, ka aizvien miljoniem bērnu ir jācieš bads un ik pa divām minūtēm bērni mirst no bada radītajām sekām. Es gribēju sirsnīgi pateikties Makevans kundzei, ka šeit mēs runājam nevien par nepilnvērtīgu uzturu, bet arī par trūkstošu uzturu jo mēs jau tikai nerunājam par to, ka bērniem ir e, jāsaņem pietiekams kaloriju skaits, lai bērni varētu veselīgi attīstīties, viņiem ir nepieciešama e, laba e, pārdomāta barība ar vitamīniem, dažādām vērtīgām uzturvielām, bet ja mēs visu laiku veicināsim monokultūru audzēšanu, tas nepie kā laba nenovedīs. Ir jāaudzē dažādi dārzeņi, dažādi graudu veidi, lai cilvēki varētu ēst bagātīgu uzturu. Es arī uh, atbalstu īpašā uh, vēstnieka priekšlikumus, eh, kas ir atbildīgs par eh, tiesībām uz uzturu, proti, lai cilvēki arī paši varētu audzēt pietiekami dažādas bagātīgas kultūras, tādā veidā nodrošinot sev kaut vai pamat uzturu. Mums ir jāatbalsta arī mazi zemnieki, kam ir eh, maza zemes, viņiem ir potenciāls uh, audzēt pārtiku pietiekami ekoloģiskā un ilgspējīgā veidā. Viņiem ir potenciāls tirgū piedāvāt godīgi izaudzēts pārtiks produkts, kas garantē bagātīgu un daudzveidīgu uzturu. Viņi var garantēt ekonomisko izaugsmi un tādā veidā arī nav nepieciešams izdot pārāk daudz līdzekļu transportam. Uh, un vispār visai loģistikas ķēdē. Un tas ir pirmais solis, ko spērt, lai izkļūtu no nabadzības, bet bez zemes nevar audzēt pārtiku. Un ir jāaizsargā arī tradicionālās zemes īpašuma tiesības, ir jāgarantē pirmām kārtām piekļuve zemei. Uh, Uh, vietējiem iedzīvotājiem, it sevišķi sievietēm, un nevajag zemi pārdot tam, kas uz galda uzsviež lielāku naudas žūksni. Ir uh, arī jāpieliek punkts šai zemes sagrābšanai. Investīcijas lauksaimniecībā arī ir nepieciešamas, uh, attīstības valstīs, lai cīnītos pret nabadzību un bādu, bet ne visas investīcijas lauksaimniecībā ir patiešām lietpratīgas. Ja privātie investori galu galā uh, atgrūž vietējos iedzīvotājus no viņu pašu resursiem, neļauj viņiem tos izmantot, lai negodīgi ražotu pārtikas produktus, lai tikai sagrābtu pēļņu un pārdotu produktus startautiskos tirgos, nu, no tā jau neviens bērns nebūs paēdis. Tādēļ tirzniecības nolūkos, eh, tirzniecības nolīgumos tas viss ir jāņem vērā. Jāsaka, ka uh, lauksaimnieki kļūst aizvien atkarīgāki no uh, resursu, preču tirgiem, starptautiskā līmenī, no spekulācijām ar pārtiks produktiem, no uh, biržu svārstībām, un galu galā nabaga bērnam ir jādodas gultā nepēdušam kurkstošu vēderu. Nu, tas ir pilnīgi amorāli. Nabadzība un bats ir eh, tādas problēmas, no kurām var izvairīties atbalstot vietējos lauksaimniekus, un eh, tas ir vienīgais veids, kā panākt eh, pārtikas suverenitāti šajās valstīs. Arī uh, lauksaimniecības metodēm jākļūst ekoloģiskākām, lai varētu uh, mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas, jo šīs valstis jau ir pirmās, kuras tās skars vissmagāk un tā var arī vislabāk cīnīties pret nabadzību un um, bādu. Paldies! Un tagad Bāšīra kungs. EFDD grupas vārdā. Vienu minūti. Chair, fellow deputy priekšsēdētāja kungs, deputāti, komisāra kungs. Es atceros pirms 30 gadiem, 85. gadā, Bobs Geldovs organizēja Live Aid koncertu, lai savāktu līdzekļus Etiopijā badu cietošajiem. Diemžēl runātājs tiek pārtraukts. Es gribēju pateikt, ka jums vajadzētu piecelties kājās, jo tas ir saskaņā ar mūsu reglamentu. Labi, mēs pagriezīsim atkal pakaļ eh, pulksteni. Deputāti, komisāra kungs, es atceros, ka pirms 30 gadiem, 1985. gadā, Bobs Geldovs un citi organizēja Live Aid pasākumu, lai uh, savāktu finansējumu cīnoties pret badu Etiopijā. Tagad mēs riskējam uh, to, ka. Etiopijā cilvēki atkal cietīs bādu, ņemot vērā to, ka Nīls ūdens padeve tiek kontrolēta. Uh, Ēģiptes militārie spēki kaimiņos rada lielas problēmas Etiopijai, mēģinot uzurpēt savas koloniālās tiesības uz Nīlas ūdeni. Es domāju, ka tas pat tiešām ir nepieļaujami. 80% no Nīlas plūs tieši Etiopijas teritorijā. Jā, piedāvā cilvēkiem iespējas izmantot uh, ūdeni gan enerģijas ražošanai, gan arī lauka apūdeņošanai, un tiesības uz ūdeni ir jāgarantē visām valstīm šajā reģionā. Paldies! Paldies! Tagad Mājiera kungs. Vienu minūte uh, pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! godātie kolēģi, vairāk kā 165, 165 miljoni bērnu, kas ir e, jaunāk par pieciem gadiem, cieši no nepilnvērtīga uztura. 2,6 miljoni bērnu zaudē e, bada dēļ katru gadu savu dzīvību. Nepietiekams uztvurs noved pie sociālā nedrošuma, konfliktiem un pie nabadzības. Pateicoties tūkstošgadus attīstības mērķiem, daudz kas ir sasniegts. Ir 18% kādreiz bija bara rādītājs, tagad tas ir samazināts uz 11%, bet nepietiekams uztvurs joprojām ir milzīga problēma. Jāsaka, ka galvenais bada izraisītājs ir nabadzība, nu un par to nešaubās neviens eksperts. Nepilnvērt nekārtīgs uzturs noved pie augstiem bērnu mirstības rādītājiem. Reģionos ir jārūpējas par labāku attīstības sadarbības īstenošanu un ir jāoptimizē finansējums. Paldies! Paldies! Un tagad Ivo Stīra kungs lūdzu. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Neskatoties uz uh, tūkstošu gadus attīstības mērķu nospraušanu, ir aptuveni miljards cilvēku, kas uh, cieš badu. Simtu 65 miljoni e, bērnu, kas ir jaunāki par pieciem gadiem, cieši no nepilnvērtīga uztura. Bērni joprojām mirst no bāda. Tas ir 21. gadsimtā, tas ir vienkārši skandalos, kā to šodien teica arī e, pāvests. Es ceru, ka mēs jau nesam aizmirsuši viņa vārdus. Es atbalstīju pāvesta teikto, aplaudējot viņa runai. Mēs esam pieņēmuši rezolūciju par jauno attīstības ietvaru un mēs lūdzam, lai starptautiskā kopiena cīnās pret galvenajiem bada cēloņiem. Daži no tiem jau tik minēti kolēģi izteikumos. Ja mēs domājam par viņa svētības vēstījumu, uh, Ir jāsaprot, ka cilvēku egoistiskā uzvedība, egoistiskā politika, kas ir vērsta uz pašu interešu apmierināšanu, ir eh, galvenā uh, problēmas sakne, kā kristīgais demokrāts. Es gribētu teikt, ka bērnu nepilnvērtīgs uzturs pierāda to, ka cilvēka cieņa ir jāaizsargā jau no pašām pirmajām dzīves dienām. Uh, Un arī uh, mātei ir nepieciešams pilnvērtīgs uzturs jau grūtniecības laikā. Mums cilvēku dzīve ir jāizsargā jau no pašām pirmajām dienām. Ir jāgarantē piekļuve pārtikai, izglītībai. Uh, un ir jādara daudz vairāk. Tieši tādēļ esmu gandarīts, ka komisija ir gatava investēt 3,5 miljārdus uh, eiro šo problēmu risināšanā. Es ceru, ka programmas gūs panākumus, un es esmu priecīgs, ka padoma atbalsta mūsu mērķi, proti mm, panākt tā saukto 0% bada mērķi. Paldies tagad, Gazbāras kungs. Priekšsēdētāji, komisāri. Plenārsēžu zālē mēs jau dzirdējām pāvesta Franciska citātus un viņu pašu uzklausījām. Viņš teica, ka Eiropai ir īpaša loma cīnoties pret nabadzību un badu pasaulē. Mums ir jārūpējas par cilvēkiem, kas visvairāk cieši no nepilnvērtīga uztura un bada ir jāgarantē uh, sasaistes starp Eiropas Savienības iekš un ārējo politiku. Mazinot bādu, uh, ir jādomā par to, kādas lēmumus mēs pieņemam enerģētikas, klimata, lauksaimniecības jomā. Komisāra kungs, tikai ar šādu holistisku pieeju Eiropa var kaut ko panākt, cīnoties pret bādu un nepilnvērtīgu uzturu. Šajā rezolūcijā ir teikts, ka Eiropa vairs nedrīkst noskatīties, kā nabadzīgās valstīs samilst šīs problēmas. Mēs tādā veidā uh, esam līdzdalībnieki. Bērnu vēderiņi ir tukši un mēs tikai uh, tajā bezpalīdzīgi noskatāmies. Paldies tagad, Desanēs kundze. Priekšsēdētāji kungs pārtiks trūkums bērniem rada neatgriezeniskas negatīvas sekas uh, bērnu attīstībā. Uh, Visi uh, kolēģi jau runāja par to, ka ir nepieciešams nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot ūdens apgādi, lau, zemes apstrādi, pārtiks nodrošināšanu. Tie visi ir ilgtermiņa mērķi, bet ja mēs gribam glābt bērnus jau šodien, tad mums ir jāmaina paradigma un jāmaina attīstības politika. Mēs zinām, kā var pazemināt bērnu mirstību. Tas jau humānos palīdzības ietvaros ir izdarīts Sahel reģionā. Uh, ir ar 50 dolāri uh, gadā palīdz glābt bērnus. Pasaules banka ir arī atbalstījusi šo pieeju. Es saku, ka mums visiem ir jādomā par to, ka šajā jaunajā programmā ir uh, ņemta vērā humanās palīdzības sniedzēju pieredze glābjot bērnus pasaulē, un tā mēs spēsim glābt miljoniem bērnu. Paldies! Hadzakampas kundzei vārds. Priekšsēdētāji, Jāsaka, ka visā pasaulē tiek saražots pietiekam daudz pārtiks, lai pabaro tik vienu, bet eh, joprojām eh, katru vakaru miljards eh, cilvēku iet tukšu vēderu gultā un vairāk par simt miljoniem bērnu dzīvnieku partijai tas patiešām nav pieņemami, un daudzi bada iemesli joprojām tiek notušēti. Tā ir mūsu lauksamniecības politika, mūsu patēriņa ieražas. Mēs varētu ar saražoto pārtiku īstenībā pabarot desmit miljārdus cilvēku ar tādu priekšnosacījumu, ka mēs beidzam uh, Uh, lielāko daļu graudu uh, izmantot lopu barībai un uh, nero, neražojam tik daudz biodegvielas. 70% no lauksaimniecības zemes tiek izmantot, lai audzētu graudus tieši lopu barībai, nevis cilvēku barošanai. Un mums ir jābeidz arī visu laiku subsidēt savi zemnieki ar vairāk nekā uh, 360 eh, miljoniem gadā un ir patiešām ļoti vienkārši un lēti risinājumi. Mums ir jāmaina savu patēriņu paradumu, ēdīsim mazāka gaļas. Ik pa piecām sekundēm kāds bērniņš mirst badā un tagad jau 18 bērni ir nomiruši tajā brīdī, kamēr es runāju. Manas runas laikā nu, mums tas ir eh, beidzot jāizbeidz un mums ir jāievieš kaut kādu pasākumu, ko piedāvā referents un mēs domājam, ka ir jāatsakās no lauksaimniecības subsīdijām. Paldies! Paldies! Tagad Hātels kundzēs divām minūtēm vārds. Paldies priekšsēdētāji! ļoti uh, būtiski, ka komisija domā par tādiem jautājumiem, kā pārvarēt bērnu pārtiks trūkumu bērniem, ir jānodrošina arī pilnvērtīgs uzturs, ir nepieciešami vitamīnu, mikroelementi, lai nodrošinātu atbilstošu kognitīvu attīstību bērniem. Komisija ļoti nopietni izturs pret šo problēmu, un kā jau šeit izskanē, Eiropas Savienība var darboties arī ANO Uh, kontekstā, lai risinātu šos jautājumus. Uh, mēs uh, esam iesnieguši grozījumus par agroekonomiskas pieejas īstenošanu, lai cīnītos pret monokultūru, kas saskan arī ar ANO atbalstīto pieju. Un uh, lauksaimniecībā Āfrikā pārsvarā strādā sievietes mātes, un arī viņām ir nepieciešams pilnvērtīgs uzturs. Priekšsēdētāja kungs, es arī gribētu pievērst uzmanību uh, Luija Mišela uh, teiktajām par zemes uh, sagrābšanu šajos reģionos un jādomā par to, kā Eiropas Savienība ar uh, brīvās tirzniecības nolīgumiem varētu vērsties pret to situāciju, ka transnacionālie uzņēmumi sagrāb milzīgas zemes platības Āfrikas valstīs un mums būtu jāveic izmeklēšana par šiem jautājumiem. Un, uh, ir uh, būt uh, tāpat nepieciešams uh, ētikas uh, kodeks, mm, lai uh, varētu veikt šo izmeklēšanu. Es domāju, ka šādam ētikas kodeksam ir jākļūst uh, obligātam, nevis jābūt brīvprātīgam. Paldies, Karāla kungam, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. UNICEF, Pasaules veselības organizācija, Pasaules banka un ANO nesen paziņojušas, ka bērnu mirstības rādītāji vecumā no 0 līdz 5 gadiem ir samazinājušies līdz 49% pēdējo gadu laikā. Tas nozīmē, ka e, tas ir vairāk simt mazāk nekā bija. Taču, diemžēl, nepietiekams uzturs joprojām ir milzīga problēma. Uh, Zemsaharas Afrikā dzīvo 80% no vis, un tāpat arī Dienvidāzijā dzīvo 80% no visiem pasaules bērniem, kas cieši no nepietiekama uzturu, un tāpēc mums ir jāpanāk labāki rezultāti. Tāpēc es gribētu mudināt kolēģi šajā parlamentā atbalstīt mūsu grozījumu attiecībā uz ilgtspējīgu uh, attīstību. 70 tūkstoši bērnu katru dienu mirst bada dēļ, un tāpēc mēs nedrīkstam zaudēt laiku sterilās diskusijās. Manas runas laikā vēl 12 bērni ir nomiruši. Paldies! Funtulis kungam viena minūte. Priekšsēdētāja komisāra kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Nepilnvērtīgs uzturs, kas skar bērnus, kas jaunāk par pieciem gadiem, ir eh, norāde par to, cik labklājīgas ir ģimenes. Nepietiekams uzturs ir viena no lielākajām problēmām, kas eh, noved pie maz bērnu mirstības. Bērna laba barošana ir eh, ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu labvēlīgu garīgo un fizisko attīstību un uh, e, sēks nepazudīs. Eiropā trojka un uh, e, memorāns, e, kas tika pieņemts, uh, neko nedod, piemēram, Grieķijā š, šo te pasākumu dēļ cilvēki nespēja pabarot savus bērnus, ņemot vērā, ka viņiem ir pārāk zemas algas, viņi nevar nodrošināt bērniem maltīt skolā, viņi nevar par to samaksāt jo bērni arī ir pārāk nokaunējušies par šo situāciju un, un to neafišē. Tāpēc mēs esam ietekmējuši savu bērnu veselību, īstenojot nepareizu politiku. Tas ir jāmaina. Paldies! Un tagad Ventas kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs! Pasaulē valda problēma, kas ir saistīta ar badu un kas īpaši attiec uz bērniem. Ir panākts liels progress īstenojot vieno no tūkstotsgadus mērķiem. Attīstības valstīs uz pusi ir samazināts to cilvēku skaits, kas cieši no nepilnvērtīga uztur, taču ar to vēl ir par maz, un tāpēc es šo rezolūciju atbalstu. Galvenais iemesls nepietiekamam uzturam ir nabadzība un eh, galvenokārt tās skar eh, Dienvidāziju un eh, Zemsahāras valstis. Simts miljonu cilvēku skar šīta problēma. Apmēram 50 miljonu bērnu cieši no akūtas pilnvērtīgu uzturu nepietiekamības. Uh, nepilnvērtīgs uzturs samazina intelektuālos spējas un uh, aizkavē attīstību, un tas rada smagas sekas. Bērni līdz ar to nākotnē nespēja pilnvērtīgi dzīvot, un viņi nespēja izkļūt no šī nabadzības aburtā loka, kurā tie ir izauguši, un tāpēc mums ir uh, jāņem vēr, jā, jādara viss iespējamais, lai uh, tas dokuments, par kuru balsojām vakardien, tiktu izpildīts, jo tā galvenais mērķis ir cīnīties pret uh, nabadzību, līdz ar to arī pret nepilnvērtīgu uzturu. Es, kā deva komitejas pārstāvis, gribu uzsvērt, ka mēs vēlamies atbalstīt attīstības valstis, atbalstot to, uh, attīstību, reālo attīstību, lai nākotnē tās varētu kļūt pašpietiekams. Mēs nedrīkstam atteikties sniegt palīdzību tīpaši ārkārtas situācijās, kur uh, visas ģimenes skar bada problēmu. Nepilnvērtīgs uzturs ir īpaši bīstams grūtniecēm tādēļ, ka tas var ietekmēt augļu attīstību. Mēs zinām, ka bērni ir mūsu nākotnes cerība. Viņi mums ir jāraugās, lai viņi varētu būt veselīgi un labāk mācīties, jo tādējādi viņi varēs labāk gādāt par savām ģimenēm, bet ik pa piecām sekundēm mēs zinām, ka kāds bērns mirst, un tāpēc šodien mēs kopīgiem spēkiem to varam mainīt. Paldies! Micī kundze pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Savā uzrunā parlamentam pāvests Franciks sacīja, ka nav pieņemam tas, ka miljoniem cilvēku mirs no bada, kamēr mēs metam ārā pārtika. Es domāju, ka visi piekristu šādam te apgalvojumam. Divi miljardi cilvēku visā pasaulē cieši no slēptā bada, miljoniem bērnu cieši no ārkārtīgi eh, nepilnvērtīgu uzturu un daudzi mirst, tāpēc kaut kas ir jādara globālā līmenī tā, lai bērniem būtu ne tikai pietiekams uzturs, bet lai viņi varētu arī baudīt pilnvērtīgu diētu. Arī grūtniec cieš no bada, un tas atstāja smagas sekas uz viņu bērniem, tāpēc mums ir jāpievērš uzmanība arī šīm sievietēm un bērniem pirmās tūkstots dienas bērnu attīstībā ir ļoti būtiski nodrošināt labu uzturu, jo gal galā tas viss, tas viss ir ar smagām sek, ka mm, ja uzturs ir nepietiekams un tāpat ir jāmāca skolā par eh, pilnvērtīgu uzturu un tā nozīmi, lai mēs varētu izaudzināt veselīgas nākamās paaudzes, kas var nodrošināt cilvēku cienīgu dzīvi. Tās ir investīcijas labākai nākotnē, jo tādējādi šie cilvēki varēs gādāt gan par sevi, gan par savi, savu ģimeni. Ir jāizglīto mātes un bērnu un jācīnās pret nabadzību, un komisijai ir jādara kaut kas lietas labā. Paldies! Beseras kundze, lūdzu, pusotru minūtu. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies par lielisko dokumentu, kas ir izstrādāts. Šī ir problēma, kas skar ne tikai jaunatīstības valsts, liels valsts, Eiropas valstis, arī ir eh, piedzīvo līdzīgas problēmas. Te mēs runājam bērniem, kas nesaņem pilnvērtīgu uzturu, kas nodrošinātu viņiem atbilstošu attīstību. Šie bērni nespēja izpildīt savu pot, lai mēs varētu izpildīt savu potenciālu kā, pie, kā, kā pilsoņi, tad mums vispirms ir jārisina problēmas Eiropas Savienības valstīs, citādi mēs nevaram palīdzēt citiem. Uh, Es gribētu šeit runāt arī par pārtikas drošību Eiropas Savienībā. Mūsu sabiedrība saprot, ka bērni ir mūsu nākotne, un tāpēc es domāju, ka mums kā pieaugušiem ir šīs tiesības jāaizsargā. Paldies, Dievs Demērskungs, divas minūtes. Paldies. Mēs runājam par tiesībām uz pārtikā, uz morālām tiesībām. 165 miljoni bērnu, kas ir jaunāki par 5 gadiem, cieši no nepietiekama uzturna, apmēram 52 miljoni cieši no akūtas pilnvērtīga uzturna nepietiekamības. Tā ir reāla problēma, un tāpēc ir nepieciešams ātri atrisināt šo problēmu. Iniciatīva, par ko mēs šodien runājam, ir uh, nākusi īstajā brīdī. Vēl jau vairāk Otrdien mēs ar lielu balsu vairākumu nobalsojām par rezolūciju attiecībā uz uh, attīstības scenāriju pēc 2015. gada. Mūsu nostāja ir ļoti skaidra. Mēs tik tiešām domājam, ka pārtika ir cilvēka pamatiesības, un mēs vēlamies, lai sasniegtu šo te nulles mērķi attiecībā uz bādu, un tas ir jāpanāk līdz 25. gadam vēlākais. Centieni izskaust bādu un nepilnvērtīgu uzturu ir ļoti svarīgi, un te mums uzmanības centrā ir bērni un sievietes ar maziem bērniem. Es esmu priecīgs, ka viens no mērķiem attiecībā uz laika posmu pēc 25. gada ir likvidēt visa veida nepilnvērtīga nenodrošināšana, cilvēku nenodrošināšana ar uzturu līdz 30. gadam. Mums ir jādod cerība jaunatīstības valstīs jārisina tādi jautājumi kā dzermā ūdens apgāde, dabas resursa aizsardzība. Veselības aizsardzība ir nepieciešama pasākumi, kas aizsargātu sievietes, lai tās varētu dzīvot veselīgu dzīvi un um, aizsargāt savu ģimeni. Mums ir jāaizsargā tāpat arī mazos uh, ģimenes lauksaimniecības uzņēmums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Marks Tarabēla pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētā kungs, komisār kungs, godā tie kolēģi. Es esmu deputāts sieviešu tiesību komitejā. Es gribu teikt, ka šī netaisnība pārtiks trūkums bērniem ir saistīta arī ar meiteņu diskrimināciju. Būtībā vecumā līdz pieciem gadiem meitenēm uh, uztur trūkums draud divreiz biežāk nekā uh, zēniem un arī meitenes uh, bērnībā uh, mirst biežāk nekā zēni. Tas saistīts ar kultūras un reliģiskām uh, diskriminācijām pret meitenēm un šī ir jācīnās pret šādu situāciju. Ja sievietēm, kas strādā lauksaimniecībā, būtu pieejami tādi paši uh, Uh, darba rīki kā vīriešiem, tad būtu ievērojami iespējams palielināt par 35% pārtikas ražošanu pasaulē. Ir jācīnās pret nelienlīdzības ar sievietēm un vīriešiem, meitenēm un zēniem. Uh, Un, eh, ja pārvarētu šādu diskrimināciju, tad, eh, sieviete, eh, tad sieviešu situācija ievērojami uzlabotos un arī nodrošinā pārtiks ražošana jaunatīstības valstīs ievērojami uzlabotos. Paldies Kukan kungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Gadrīz 1 miljārds cilvēku pasaulē cieši no bada, un 2,6 miljonu bērnu jaunatīstības valstīs katru gadu mirst no nepilnvērtīgu uzturu dēļ. Lēš, ka līdz 2014. gada beigām apmēram 500 tūkstoši cilvēku cietīs no akūtas pilnvērtīgu uzturu nepietiekamības. Iemesli bērnu nepilnvērtīgam uzturam ir dažādi. Daudzas izraisa cilvēciski faktori, proti no tiem varētu izvairīties ļoti bieži Te var runāt par konfliktiem, politisko ne, nestabilitāti, kas izraisa šo te nepilnvērtīgo uzturu bērniem, un tāpēc mums ir vajadzīgs jauns metods, kā savākt statistikas datus, kā izvairīties no dažādu konfliktu sekām uz bērniem un to uzturu. Valdībām jauntīstības valstīs ir jārada vīde, kas eh, radītu labāks apstākļus, lai nodrošinātu bērnus ar pārtiku, un tāpēc ir vajadzīgi efektīvi plāni komisijai un dalību valstīm būtu jāmobilizē ilgtermiņa finansiālā palīdzība un investīcijas pārtiks jomā un aktīvāk jāsadarbojas ar starptautiskajiem dalībniekiem. Finansiālā palīdzība, investīcijas un finanšu resursi ir ārkārtīgi būtiski, lai cīnītos pret akūtus pilnvērtīga uztur nepietiekami Eiropas radītām problēmām. Taču eh, daudzos gadījumos, piemēram, mēs varam runāt par, eh, par eh, Somāliju, Sīriju, konflikta izbēgšana, vardarbības izbēgšana un politiski stabilas vides izveida pateicoties diplomātiskām sārunām būtu tikpat svarīgs risinājums kā starptautiska finansiālā palīdzība. Paldies! Kaputo kungam viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Bērnu nepilnvērtīgs uzturs un uh, bats pasaulē ir jāuzskata par prioritāti Eiropas Savienībai, un tāpat komisijai ir jānāk lajā ar nopietnām politikām, kā cīnīties pret pārtiks izmešanu. Vairāk nekā 200 miljoni cilvēku cieši no nepilnvērtīgu uzturu visā pasaulē, 2,6 miljoni bērnu pasaulē mirst nepilnvērtīgu uzturu dēļ, un tas ir vislielākais bērnu mirstības cēlonis, un tāpēc Eiropas Savienībā ir intensīvāk pret to jācīnās. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums un ir jāiesaista dažādas nozars, tāpat izglītības, kultūras sektori, ūdens apgāde. Arī te ir būtisks jautājums un tikai kopīgiem spēkiem mēs varēsim izskaust un cīnīties pret šo problēmu. Eiropas Savienībai ir ātrāk jādarbojas, jāiesaista arī G8 valsts ANO un tā tālāk, lai mēs varētu garantēt, ka lielie lauksaimniecības eh, uzņēmumi, tāpat arī mazie zemnieki varētu efektīvāk ražot pārtiku sev pašiem un citiem. Paldies! Šuicis kundzei divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Eh, Gavrīlnieks Strauss Nobel mierprēvijas laureāts no Čīles sacīja, ka mēs esam pie, pieļāvuši vairākas kļūdas. Un vislielākā kļūda ir eh, tā, ka bērni cieši badu. Mēs varam da uz daudz ko pagaidīt, bet bērniem ir nepieciešama pārtika, jo no tā ir atkarīga, tā atkarīgs tas, kā viņi aug, aug, kā augs viņu kauli, kā augs viņu audi. Mēs nedrīkstam šajā ziņā gaidīt līdz rītdienai. Viņiem pārtika ir jāsņem šodien. Kā mēs varētu kā mēs esam visu šo laiku tērējuši, vai mēs esam to palaiduši gar, garām, mēs esam visi atbildīgi par šo situāciju. Komisār kungs, es gribētu pateikties par jūsu pūliņiem. Es esmu pārliecināta, ka jūs esat apņēmības pilni šo mērķu panākt, un es īpaši priecīgi esmu par jūsu centieniem koordinēt globālos centienus un sadarboties ar globāliem spēlētājiem. Uh, Esmu priecīga, ka jūs eh, vēlties arī izskatīt eh, šīs, š, visu šo politiku efektivitāti. Esmu pārliecināta, ka turpināsiet sadarboties ar šo parlamentu. Gribētu pateikties Makevans kundzei par to, ka uzturat šī jautājuma aktualitāti, tīpaši ņemot vērā to, ka otrdien pieņēmām rezolūciju par globālās attīstības ietvaru. Mums ir arī jāatceras, pāvesta vizīti parlamentā. Viņš mums sacīja, ka mēs nedrīkstam vienkārši noskatīties un nekā nedarot situācijā, kad visā pasaulē tik daudz pārtiks tik, tiek izmests. Jāskatās, ko katrs no mums var darīt lietas labā. Esmu pārliecināta, ka tūkstošu gadus mērķi ir sasniedzami un daudz kas tiks sasniegts, bet to varēs sasniegt tikai tad, ja mēs visi strādāsim kopā. Paldies, Kabeson Ruijas skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Par jūsu iesaistīšanos ir ļoti interesanti klausīties, kā Eiropas Savienība gatavojas cīnīties pret nepilnvērtīgu uzturu. Mēs esam nosprauduši jaunas mērķus attiecībā uz laikposmu pēc 15. gada, lai panāktu tūkstošgads attīstības mērķus. Uh, Komisija ir paredzējusi būtisks līdzeklis problēmas risināšanai. Mums ir nepieciešami lieli pūliņi, lai šo situāciju uzlabotu. Ir vajadzīgs plāns, kas palīdzēs īstenot arī to, ko pieprasa UNICEF. Mums ir trīs lieli mērķi, un tāpēc ir nepieciešama programma, lai nodrošinātu, ka bērns savās pirmajās tūkstots dzīves dienās saņem pilnvērtīgu uzturu. Tāpat mums ir nepieciešama sieviešu pastiprināta iesaistīšanās resursu sadalē, jo ja sieviete ģimenē spēlē būtisku lomu, tīpaši attiecībā uz pārtiku, tad gal galā tas ir arī jāņem vērā. Un līdz ar to ir jādomā arī par attiecīgu sievietes un bērnu izglītošanu. Lielas paldies, un es Taras Feragutas kundze. Uh, Paldies priekšsēdētāji! Katru gadu neskaitām bērni jaunatīstības valstīs mirst un galvenais cēlons ir nepilnvērtīgs bērnu uzturs bērniem, kas jaunāk par pieciem gadiem. Cīņa pret nepilnvērtīgu uzturu bērniem joprojām ir viens no galvenajiem mērķiem tūkstošgads attīstības mērķi ietveros pēc 2015. gada, un mums tas ir jāskata kopā ar eh, cīņu pret eh, nabadzību un eh, te ir jārunā ne tikai par uzturu, bet arī par eh, labu veselības aprūpu un piekļuvu šādai veselības aprūpē. Daudziem cilvēkiem nav pietiekami daudz iespēju vest vai uzturēt veselīgu dzīvesveidu, tīpaši tas attiecas uz Dienvidāzijas valstīm un Zemsahāras valstīm. 66 miljoni bērnu skolas vecumā mācās skolā un vienlaikus cieši no bada. Un tas nozīmē, ka viņi dzīvo cilvēku necienīgos apstākļos, viņiem ir aizkavēta attīstība, un, protams, tā, tas viss smagi ietekmēs arī viņu dzīvi kā pieaugušajiem. Tāpēc mums ir jāīsteno pūliņi attīstības sadarbības ietvaros. Mēs jau daudz daram, bet jādara vēl vairāk, lai šīs problēmas atrisinātu. Uh, Mums ir eh, jāpiešķir jauni finanšu līdzekļi, bet tāpat laikā ir jādomā arī ilgtspējīgi, jo šeit ir runa ne tikai par eh, pie, uztur pieejamību, bet arī par to, ka šai pārtikai ir jābūt atbilstošai bērnu vajadzībām. Tas nozīmē arī rūpēties par vienlīdzīgām iespējām. Ja sievietēm lauksaimniecībā būs tāda tādas pašas iespējas kā vīriešiem, tad liela daļa šo sieviešu un viņu bērnu dzīvotu daudz labākā situācijā. Un es domāju, ka šajā virzienā arī mums vajadzētu strādāt, un, protams, ka te ir vajadzīga pirmām kārtām politiskā grība. Um, uh. Paldies. Tā vietā, lai runātu par uh, nepietiekamu pārtiku, mums būtu jārunā par badu un par badu Eiropas Savienības valstīs, kurās tiek īstenota trojkas programma. Uh, šajās valstīs ir uh, bezdarbs, valsts vairs neko negarantē. Manā valstī Portugālē skolas sestdien un svētdien uh, atver savas durvis, lai nodrošinātu pārtiku bērniem šajā uh, valstī, kur ir augsts bezdarbs un uh, emigrācija, vecāki vairs nespēja nodrošināt pārtiku saviem bērniem. 2011. gadā 29% bērnu draudēja nabadzība un uh, tiek ap apvērts, ka manā valstī 35% bērnu cieš no nepietiekamas pārtikas, viņi ir izsalkuši tādu pat situāciju ir arī uh, Īrijā un uh, Grieķijā un citur. Paldies, tagad vārds Heijas kungam. Micro, please. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Thank, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uh, apsveikt šo uh, rezolūciju un pateikties Makavens kundzei par viņas veikumu. Ir būtiski atzīt ievērojumu progresu, kas ir sasniegts šai jomā cīņā pret uh, nepietiekamu uzturu bērniem pēdējo gadu laikā un domājot par 2015. gadu un uh, periodu pēc tam. Uh, Uh, un domājot par Eiropas attīstības gadu, ir jāpiešķir prioritāte šim jautājumam, lai komisija un parlaments pievērstu pienācīgu uzmanību šīm problēmām, lai mēs virzītos uz priekšu. Katru dienu 22 tūkstoši bērnu mirst pasaulē eh, pārtiks trūkuma dēļ un 90% no šiem nāves gadījumiem ir Āzijā un Āfrikā un katru no šiem nāves gadījumiem ir iespējams novērst. Mums ir jānodrošina atbilstoša politiska griba, lai šo uh, problēmu atrisinātu vienreiz un uz visiem laikiem. Ir nepieciešams atbalstīt lauksaimniekus jaunatīstības valstīs, lai viņiem būtu pieejami uh, darba rīki un tehnoloģija. Tāpat ir jāuzlabo arī uh, pārtikas apgāde, jānodrošina. Ja Uh, veselīgs uzturs, tāpat ir jācīnās pret diskrimināciju, tīpaši pret sieviešu diskrimināciju attīstības valstīs, ir jānodrošina izglītību sievietēm gan darbā, gan mājās, tāpat ir jā atbalsta uh, barošana ar krūti, lai uh, novērstu piesārņot ūdens negatīvo ietekmi pirmās tūkstoši dienas bērna dzīvē ir izšķiroši svarīgas. Lai, un tādēļ ir jāatrisina šī pārtiks trūkuma problēma. Uh, vēl viena nopietna problēma ir uh, pārtikas cenu svārstības, uh, un daudz ko mēs varam izdarīt, ja mēs kopīgiem spēkiem strādāsim ar mūsu partneriem pasaulē, un es domāju, ka mēs daudz ko varam sasniegt, ja mēs tā rīkosimies. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Esmu saņēmis astoņus pieteikumus. Jūs visi varēsiet uzstāties pie nosacījuma, ka runātāji nepārsniegs vienu minūti, kas ir paredzēta reglamentā. Vispirms Glaisos kungs. Par stū tēmatos Paldies, priekšsēdētāji. Pārtikas uh, trūkums bērniem ir nu, ļoti zīmīgs apzīmējums. Mēs visi atzīstam, ka šāda problēma pastāv, ka bērniem trūkst pārtikas. Visi runātāji šodien uh, teica kaut ko tādu, kam es varētu piekrist, bet nepietiek jau tikai uh, runāt par šiem faktiem. Ir jānoskaidro, kādēļ šāda parādība pastāv, kādēļ bērni cieš, un galvenais cēlonis ir sistēma, kura ir orientēta uz peļņu, uz naudu, un kapitālisms, kapitālisma sistēma visā pasaulē un G20. Un uh, Uh, karš, uh, kas ir uh, izvērsts pret valstu iedzīvotājiem, ieroču tirzniecība. Mani satrieca tas, ka pāvests, kad viņš uzstājās šeit, nevērsās pret ieroču tirzniecību, jo fakts ir tāds, ka ja mēs uh, Uh, būtu īstenojuši labāku politiku, mums būtu nepieciešamā nauda, nepieciešamā pārtika, lai pabarotu pasaules iedzīvotājs, bet, diemžēl, šī nauda ir novirzīta citā virzienā. Paldies! a Földön több mint 800 millió ember éhezik vagy alul táplált. Pár napja kerül... Uh, Galskundze, tātad daudzi uh, bērni, daudzi cilvēki cieš no pārtiks trūkuma. Ir uh, apstiprināta Romas uh, konferencē programma, lai cīnītos pret uh, pārtikas trūkumu un uh, uh, Ungārija arī ir aktīvi iesaistījusies uh, cīņā pret Uh, bērnu uh, pārtikas trūkumu ir uh, samazinājies, jāsamazina līdz 2025. gadam par 40% no pārtikas trūkumu ciešo, ciesošo bērnu skaits, un mums ir jāpievērš atbilstoša uzmanība šīm iniciatīvām, lai nodrošinātu veselīgu uzturu maziem bērniem un jāizplata arī labākā pieredze, un uh, tas mums palīdzēs gan Eiropas Savienībā, gan ārpus Eiropas Savienības. Paldies tagad Saimon kungam vārds. bár én egyetlenegy számot tudok isten igazából támogatni ez konkrétan a nulla. šodien mēs esam dzirdējuši ārkārtīgi daudz dažādu skaitļus es varu minēt tikai vienu skaitli nulli mums nevajadzētu runāt par trīsdesmit četrdesmit procentiem ir jāpieņem tikai viens vienīgs mērķis bādu cietošo bērnu skaitam ir jābūt nullē. Tas viss mums ir ārkārtīgi būtiski, lai bērns savās pirmajās tūkstotas eh, dzīves, dien, eh, dzīves eh, pirmajās tūkstotas dienās saņemtu veselīgu uzturu. Tas ir komisijas uzdevums samazināt bādu cietošo bērnu skaitu līdz nullē. katram otrajam jaundzimušajam bērnam šobrīd pasaulē nāk saskarties ar realitāti, ka ir jācieš bādu Ungārijā, un tāpēc es domāju, mums vispirms ir jāatrisina pašiem savas problēmas. Paldies! Hvala lepa. Vajgal, kungs. Spoštovani gospod komisār, jaz bi rad opozoril. Priekšsādātāji, godātais komisāra kungs, gribēju tikai eh, jūsu uzmanību pievērst tam apstāklim, ka arī bēgļu nometnēs daudz bērnu cieši badu. Bēgļu skaits pieauga un arī līdz ar to bērnu skaits šajās bēgļu nometnēs, un, diemžēl, starptautiskā kopiena problēmas neatrisina saulaicīgi. Situācija bēgļu nometnēs turpina pasliktināties, finansējuma trūkst un ir grūti risināt samilzušās problēmas. Startautiskajai kopienai vajag nevien palīdzēt šiem cilvēkiem, bet arī labāk jākoordinē savas aktivitātes visā pasaulē. Mums ir jāpalīdz bērniem tagad nekavējoties, nevis kaut kad vēlāk, jo tad jau būs par vēlu. Paldies, Marijas kungs! Paldies! Jāsaka, ka bāts un nabadzība izplatās, ņemot vērā arī. Uh, taupības pasākums uh, Dienvidu Eiropā. Tāpat bērni cieši no bāda, piemēram, Grieķijā, un trojkas politika ir radījusi patiesu cilvēcisko traģēdiju. Tik daudz bērnu dzīvo ar savām ģimenēm zem nabadzības līmeņa, bezdarbs pieaug, un UNICEF mums saka, ka ir uh, aizvien vairāk bērnu, kuru ģimenes dzīvo uh, zem nabadzības sliekšņa. 45% bērnu no tā cieši, un tas ir sevišķi smagi skar tieši lielas ģimenes. Bērni cieši badu, mēs to redzam bērnu dārzos, skolās Grieķijā, un vislabāk to var um, apstādināt, pieliekot punktu taupības politikai. Paldies! Paldies, Polčak! Polčak kungs! Pane předsedající, uh, já bych chtěl poukázat na to, z čeho... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu runāt par nepilnvērtīgu uzturu galvenajiem cēloņiem attīstības valstīs. Protams, šeit ir daudz um, acīm redzamu cēloņu, uh, kara konflikti, dažādi bruņoti grupējumi un ir arī uh, Austrum Ukraina, tepat Eiropā, kur bērni cieši no nepilnvērtīga uztura, no civilizētā pasaulē, tas ir kaut kas nepieredzēts. Uh, Jāsaka, ka, protams, Eiropas Savienība jau ir daudz darījusi. Tā ir garantējusi pasauli savā kontinentā, arī Horvātijā. Es varu atbalstīt visu to, ko teica uh, referents, bet ja visas uh, valstis pasaulē varētu tikpat miermīlīgi sadarboties, tad šī problēma gandrīz jau būtu izskausta. Uh, Pāvests Francisks uh, jau šonedēļ uh, teica, ka Eiropas Savienība var darīt vairāk tāpat kā Sahara balvas laureāts šogad. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Bāts un nepilnvērtīgs uzturs ir struktūrāla problēma, tai ir ļoti e, skaidri cēloņi. Makroindustriālie modeļi ir noveduši pie šīs situācijas, arī lauksaimniecības politika cieši un Daudzi uh, beidz uh, strādāt kā lauksaimnieki, MVU tiek iznīcināti, 70% no nabadzīgiem cilvēkiem vairs nevar nodrošināt sev uzturu. Liberalizācijas, privatizācijas politika ir tam par iemeslu, brīva uh, zemes tirzniecība ir radījusi pilnīgi anarhiju, cilvēkiem vairs nav zemes, daudzi ir uh, ļoti nepatstāvīgi un atkarīgi no lielo koncernu lēmumiem. Šī apspiedošā sistēma patiešām ir novedus pie traģēdijas. Tas ir ļoti nožēlojama un ir ļoti bēdīgi, ka mums vispār ir eh, jāorganizē šīs debatas. Mēs runājam par nepilnvērtīgu bērnu uzturu, bet eh, donoru valstīm taču ir jāparūpējas par atbalstu un nevar tikai visu laiku domāt par pēļņu. Paldies. Tagad eh, pēdējā runātāja Konsārī kundze. Tā päätöslauselma on tärkeä ja... Šī rezolūcija ir ļoti būtiska, pat neliels solis uz priekšu cīņā pret pārtikas trūkumu ir nozīmīgs. Es gribu uh, Uh, uzdot jautājumu, tāpat kā Klekos kungs, kādēļ šī parādība joprojām pastāv, kādēļ šī sērga plosās. Ļoti satraucoša ir situācija Āfrikā. Tur notiek zemes sagrābšana. Tas nozīmē, ka bagātās arābu valstis un transnacionālie uzņēmumi uzpērk lielas zemes platības, jo ir zināms, ka pasauli jau nekļūs uh, lielāka un lauksaimniecībā izmantojamās zemes mm, platības ir ierobežotas, un tas nozīmē, ka zemes īpašnieki var arī izlemt par to, ko audzēt un kādos apmēros, un visvairāk no šādas parādības cieš nelielie lauksaimniecības uzņēmumi Āfrikā vai tas ir neokoloniālisms, es teiktu jā, un komisijai būtu daudz vairāk jāpievērš uzmanību situācija Āfrikā un tur notiekošajai zemes sagrābšanai. Paldies, un tagad Silja Nīdis kungs komisijas vārdā. Mikro. Uh, Paldies par šīm ļoti saturīgajām debatēm un par ļoti interesantajiem viedokļiem, ka šeit izskanēja, piemēram, par sieviešu vietējo lauksaimnieku lomu, par zemes eh, pārvaldību un lauksaimniecībā izmantojamā zemes izmantošanu. Eh, manuprāt, iniciatīvu īstenošana uh, pārtikas nodrošinājuma jomā uh, saskana ar to, ka komisija šos jautājumus ir iekļāvusi uh, attīstības darba kārtībā. Komisija ir uh, pārtikas rīcības plāns un Itālijas prezidentūra gatavo padomas secinājumus par šiem jautājumiem. Šādējādi eh, turpināsies uzsāktais darbs un mēs vēlreiz apstiprināsim Eiropas Savienības vadošo lomu šajā nu, jomā. Pagājušās nedēļas starptautiskā konference par pārtiku apliecināja to, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls. 170 valstu pārstāvji pauda apņēmību uh, Uh, izskaust šo parādību un atbalstīja Romas deklarāciju šai jautājumā. Tādēļ es arī augstu vērtēju Eiropas parlamenta rezolūcijas projektu par uh, uh, pārtiks jautājumiem un Mekavenas kundzes iniciatīvu. Viņa ir attīstības komitejas priekšsēdētāja. Tikai kopīgiem spēkiem mēs uh, spēsim uh, panākt, ka šī parādība kļūst par pagātnes sastāvdaļu, un tā mēs tikai spēsim nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Es pateicos par šīm debatēm par ļoti būtisko jautājumu. Liels paldies, komisāra kungs! Līdz ar to mēs noslēdzam debates par šo jautājumu. Esam saņēmuši rezolūcijas projektu un balsojums par to notiks šodien 12. Nākamais darba kārtības punkts ir debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem mūsu rīcībā.